jau ēka, kas ir savienota ar mūsu ēkām. Eh, tagad īpašnieks ir eh, parādījis gatavību atlaist mums šo trīs gadu īri un arī atrisināt asbesta jautājumu, jo visām ēkām, eh, kas ir no šī laika, ir asbesta risks, ir tagad sastādīts atzinums par asbestu un īpašnieks līdz ar to ir, viņam ir pienākums uh, to izolāciju, kas eh, vēl nav veikta, veikt šo izolācijas pasākumus attiecībā uz asbestu un arī uzņemties izmaksas par to. Eh, Remārda ēka ir saprātīgā situācijā, protams, šis tas būs jāinvestē, runājot par eh, klimatizācijas iekārtām, tātad kondicionieriem vai um, ugunsdrošību vai uh, sanitārijām tāpām, tur noteikti vēl šo to var uzlabot, un arī energo tehniskā ziņā noteikti šis tas būs uzlabojams, bet nav tā, ka mēs pārņemam tādu pusabrūkošu māju, mēs esam vienkārši, mēs redzam, ka tā ir māja, kas ir būvēta 80. gados. Un, uh, Es to esmu teikusi arī ģenerālsekretāram un parlamentu darbiniekiem, ka es kā referente ļoti ilgi jau strādāju pie ēku jautājumiem. Kolēģiem eh, tad eh, ir eh, vajadzīgs pārskats laicīgi. Um, un uh, bija tā, ka tiešām kolēģi pēdējā ziņa saņēma pēdējā brīdī, un tāpēc pamatoti arī uh, bija nedaudz uh, dusmīgi, jo viņi saņēma informāciju par vēlu. Šis pārvietojums, man liekas, arī ir saprātīgs, jo, ja vispār, tad to vajadzētu darīt decembrī, kad mums nav problēmu ar līdzekļiem, un nevis tajā gadā, kad mums būs problēmas ar līdzekļiem. Tāpēc es tiešām atbalstītu šo pārvietojumu. Paldies! Jā, sollte es. Jā, ja ir kaut kādi jautājumi no kolēģu puses, tad uh, varētu uzreiz ģenerālsekretāram lūgt uz tiem atbildēt, bet ja nav, tad nav. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Holmais kundze jau ļoti skaidri pastāstīja, par kādu ēku šeit ir runa, un tāpēc es domāju, ka es varu uh, koncentrēties uz šo pārvietojumu situāciju gadu beigās un sniegt tādu īsu pārskatu, kā jūs ieteicāt. Pirmkārt, 2010. gada budžetā mums ir eh, kopīgi paredzēta 11 eh, miljonu eiro rezerve, kas vēl ir pieejama, un arī prioritāriem prezidija eh, projektiem 5 miljonu eiro rezerve, kas arī vēl ir pieejama, un šīs summas tagad varētu izmantot. Uh, prezidijas 24. Eh, martā eh, pieņēma vidustermiņu stratēģiju ēkām un informātikas jautājumiem. Tas bija jau sen, eh, sena komitejas prasība, nevis runāt no, par ēkām par katru, bet veidot šādu te kopēju daudzgadu stratēģiju, kurā tad mēs varētu, kur mēs varētu soli pa solim īstenot. Uh, Man šķiet, ka eh, šajā sakarībā ir svarīgi, jo Remārda ēka jau ir minēta 33. pantā šajā ēku stratēģijā, kā ēka, kuru parlaments vēlas pirkt. Līdz ar to tas eh, tika tā tad tā nosaukt, protams, mums ir jāved sarunas, bet mēs jau ilgāku laiku zinām, ka tā ir ēka, kas mūs tiešām interesē, jo tā būtībā jau ir integrēta mūsu ēku sistēmā, un Holmajers kundze jau stāstīja, ka nav obligāti jāiet pa āru, ka ēka ir sasaistīta ar ātriumu divi ēku. Starp citu, tas atbilst arī ēku stratēģijas saturiskajiem nosacījumiem. Pirmkārt, ka mums arī turpmāk vajadzētu koncentrēt mūsu ēkas geogrāfiski šajā atrašanās vietā, lai mums nebūtu jāorganizē arī vēl transports un lai mēs arī turpmāk uh, rīkotos pēc devīzes, pēc iespējas uh, pirkt ēkas. Jau šobrīd mums pieder 83% no mūsu platībām, un tur, kur ir iespēja, gan ēku, gan finanšu situācijas kontekstā, arī turpmāk vajadzētu censties izvairīties no īres maksāšanas. Līdz ar to remārta ēka ar 8500 kvadrātmetriem ir ļoti svarīgs elements šajā te ēku kopumā, lai pabeigtu šo ēku kopumu. Trūkstošie līdzekļi virs šiem 11 miljoniem varētu tikt izmantot arī no ēku jomas. Mums ir e, panākt ietaupījumi energo izmaksās, jo mēs esam iztērējuši mazāk enerģijas un daži remonta darbi tiks veikti tikai um, 11. gada sākumā, līdz ar to mēs arī šeit ēku sadaļā paredzētajos līdzekļos varam šo to iegūt. Un tomēr mēs iz, iztērēsim vairāk naudas šeit pirkšanai nekā agrāk bija paredzēts. Otrakārt par Wi-Fi jomu. 5 miljoni uh, bija paredzēti kā kopienas līdzekļi prioritāriem projektiem prezidijam un vidustermiņa IKT stratēģijā, kas arī tika pieņemta 24. martā šogad, bija atsevišķs punkts 2b ar nosaukumu savienojamība un Wi-Fi, kur ļoti skaidri tiek norādīts, ka mūsu mērķis ir attīstīties uh, kopā ar uh, tehnoloģijas attīstību un tāpēc arī paredzēt Wi-Fi iespējas gan uh, koridoros, gan birojos deputātiem, gan uh, sēžu zālēs. Tātad šīs iespējas paplašināt un piedāvāt pēc iespējām, protams. Prezidijas teiks izlēma šos 5 miljonus, kas ir paredzēti prezidiju prioritāriem projektiem, izmantot šim projektam. Uh, šī summa ir nedaudz lielāka kopumā, mēs varam izmantot divus miljonus no pagaidu apropriācijām un 878 eh, tūkstoši no uh, laicīgajiem pagaidu līdzekļiem. Uh, Tātad šis, šī summa varētu nodrošināt. Ir jāievēro arī jaunākie drošības standarti, jaunākās normas. Protams, tiks uh, izšķirti dažādi lietotāji, iekšēji lietotāji, ārējie lietotāji, un tiem būs atšķirīgas pieejas tiesības, bet abām lietotāju grupām būs iespējas uh, ar Wi-Fi starpniecību uh, būt tiešsaistē. saistē. Un jautājums par to, kā tad vispār izskatās ar līdzekļu izlietojumu pirms gada beigām. Ir vēl zināmas manevrēšanas iespējas, joprojām notiek sarunas par eh, mūsu biroju Sofijā. Šeit ir runa par summu, kas būs mazāka par 10 miljoniem. Tur vēl tiek vestas sarunas, un tāpēc nevar šo summu vēl nosaukt, bet es eh, domāju, ka ap 9 miljoniem varētu būt šis rezultāts, kur varētu panākt arī e, vēlme Sofijā pirkt ēku, e, tā jau ir minēta ēku stratēģijā, 38. punktā kā viens no projektiem, kas ir plānots. Tad ir viens nedrošības faktors tagad pirms gada beigām, un tas ir jautājums, kad būs pieejams tiesas spriedums par uh, algu uh, indeksāciju. Šeit, eh, ja gadījumā tiesas spriedums eh, anulēs eh, padomas lēmumu, tad rastos papildus izmaksas, kas nav budžetā, jo daļa ir budžetā un daļa nav budžetā. Tāpēc, ka mēs nezinām, kad kopien tiesa pieņem šo spriedumu, tad rastos vēl papildus izmaksas 8,2 miljonu eiro apmērā. Bet šeit tas nav atkarīgs tikai no tā, kad uh, eh, kopiena tiesa pieņem šo spriedumu, jo kopiena tiesa jau spriestu tikai par to, ka jāanulē padomas lēmums, bet ir svarīgi, kad padoma pieņems lēmumu par jauno uh, algu indeksācijas ciparu. Mans uh, vērtējums ir tāds, ka tas, uh, šis te otrs lēmums vairs nevarētu tikt pieņemts šogad. Tad, uh, budžetu, tas ietekmēs tikai 2011. gadā. Un ja nu tomēr padome vēl laicīgi pieņemtu lēmumu decembrī, ka mums būtu jāveic šie maksājumi, kā tas būtu mūsu pienākums, tad es gribētu teikt, ka līdz ar um, ietaupījumiem citās budžeta pozīcijās arī saistībā ar personālu, um, ka tos mēs varētu izmantot, lai samaksātu šos maksājumus. Protams, mēs esam atkarīgi no padomas lēmuma, bet abām iespējām esam gatavi. Vai nu, ja būtu šāds agrīns lēmums, eh, kas mums liktu maksāt vēl 2010. gadā, ja tas tiktu atlikts uz 2011. gadu, tad šeit eh, vēl parādītos eh, rezerves, un es saprotu, ka tagadējās sarunās par budžeta grozījumiem 2010. gadam tas varētu spēlēt zinām lomu. Ja būs vēl rezerves, tad eh, es eh, domāju, ka mēs varētu veikt kaut kādas investīcijas informācijas tehnoloģiju jomā. Es domāju, ka ir parādījies arī tas, skaidri parādījies tas, ka deputātiem ir svarīgi, lai viņiem būtu aktuāls uh, aprīkojums, un, jo īpaši 2009. gadā ievēlētie deputāti varbūt uh, domā, ka šeit parlamentam ir iespējas šo to uzlabot. Tātad, ja mēs šeit varētu šīs investīcijas veikt šogad, tas būtu tikai pozitīvi, un es domāju, ka daudz deputātu to arī atbalstītu. Mēs, um, ja mēs saņemsim atbalstu šiem te piedāvātiem pasākumiem, tad es domāju, ka uh, mēs noteikti arī varēsim panākt ļoti labu budžeta izpildi. Um, šis uh, mērķa, uh, mērķis ir 98%. Ir zināms uh, nedrošības faktors uh, saistībā ar to, ka tagad ir iespējams sekretariāta piemaksās eh, zināmas summas paņemt līdz uz nākamo gadu, un mums līdz šim vēl nav pieredze šajā jaunajā sistēmā, cik lielā apmērā tad deputāti to izmantos, un varbūt, ka līdzekļi paliks pāri, to mēs nākamgad varēsim labāk izvērtēt kā šogad, un tomēr es domāju, ka ar šo pasākumu pakotni mēs varam vēl veikt dažādas investīcijas, kas eh, mums atvieglo situāciju turpmākajos budžetos. Paldies! Bien, merci. Jā, labi, paldies ģenerālsekretāra kungam par šo ļoti kompleksu un ļoti koherento politikas aprakstu, arī par uh, budžeta izpildi pat laban un par uh, projektiem attiecībā uz Renāra ēkas pirkšanu. Uh, Divi runātāji ir piekriekušies. Vogan kungs pirmais. Um, un... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, vēlētos runāt Mankas kunga vārdā, kurš ir eh, budžeta pārskata referents un nevarēja šodien ierasties. Vispirms par remāra ēkas pirkšanu. Tātad eh, Mankas kungs vēlētos atbalstīt pirkumu un tāpēc arī atbalsta pārvedumu pieprasījumu, pārvietojumu pieprasījumu. Un, eh, kā jau ģenerālsekretārs mums iepazīstināja, šīs ēkas iegāde ir ārkārtīgi svarīga tieši gan strateģiski, gan arī taktiski, jo, protams, mums jau šeit ir viss nepieciešamās procedūras ieviests un ir arī pārēji un tā. Tātad problēma šeit nav. Un tomēr referents vēlētos noteikti izteikt komentārus par procesu, un tie ir sekojuši. Tātad runāja Mankas kunga vārdā. Vispirms par finanšu regulāciju. Uh, Parlamentam ir divas nedēļas, lai tas nolemtu, vai tas vēlas nāk klajā ar atzinumu vai nē. Un eh, tas jau tika šeit pieminēts, ka divas nedēļas ir daudz par maz, un varbūt, ka to tiešām varētu pagarināt līdz astoņām nedēļām, un gan es, gan arī Mankas kungs atbalst šādu ideju. Nākamais ir izveidot parlamentam ilgtermiņa ēku stratēģiju. 2010. gada beigās mēs joprojām nesam sagatavojuši atzinumu par citu ēku pirkšanu, un es nedomāju, ka tā ilgtermiņā būtu adekvāta stratēģija, ko mums vajadzētu īstenot. Bet, kā jau teicu, Mankskungs atbalsta šo konkrēto pirkumu un ar to saistītos pārvietojumu pieprasījumus. Otrs jautājums par Wi-Fi pieejas palielināšanu Briseles un Strasbūras ēkās. Uh, Kā jau šeit izskanēja, ir veikta izpēte, un arī jūs šeit teicāt, ka ir ļoti labi, ja pilnīgi visās ēkas nostūros un stūros būtu pieejams Wi-Fi, un iespējams, ka patiesībā mēs esam viena no nedaudzajām institūcijām Eiropā, lai jebkurā līmenī mēs raudzītos, kur vēl nav pieejams Wi-Fi pilnīgi visos punktos. Protams, mēs dzīvojam grūtos finansiālos apstākļos, un tomēr mums būs smagas diskusijas ar padomu par budžetu, un noteikti parādīsies jautājumi, bet jau šobrīd mēs varam sev uzdot jautājumu, vai mēs varam atļauties četrus miljonus tērēt Strasbūras Wi-Fi aprīkojuma nodrošināšanai, kamēr me, jo mēs Strasbūra esam tikai četras dienas katru mēnesi. Un 7,5 miljoni eiro kas ir domāti Strasbūras Wi-Fi palielināšanai, nelielu, man tas neliekas īpaši gudri. Un varbūt, ka mēs e, varētu runāt par šo, jo, manuprāt, Wi-Fi nav nec sarežģīta, nec dārga tehnoloģija, un vai 7,5 miljoni kopā Brisels un Strasbūrs Wi-Fi aprīkojumu nodrošināšana nav pārāk daudz. Vēl bez tam Manka vēlētos e, uzsvērt, ka joprojām parlamentā kā Briselē ir ļoti vājš Wi-Fi noklājums, un visbeidzot, Es vēlētos pateikt, ka tie bija Mankas kunga jautājumi ģenerālsekretariātu. Tripel. Paldies tagad Helga Tripelkundze. Arī vēlos pateikties par izsmeļošo informāciju un teikt, ka, nu, sākumā ar Mārkas pirkšanu to atbalstam. Ievarot visu to, ko jūs teicāt. Wi-Fi aptvēruma paplašināšana Briselē arī tā liekas nozīmīga. Tā kā Vagankungs teica, jāpārbauda, cik tālu tas ir iespējams Strasbūrā. Nē, esmu principāli pret, jo, protams, arī tad eh, darba spējas uzlabojas, bet nu ir skaidrs, ka vienmēr ir jāpārdomā, kādas investīcijas kurā brīdī ir attaisnojums. Viens detalizēts jautājums ģenerāla eh, sekretāram Vēlskungam par personāla izmaksām runājot un atkarībā no tā, kad būs eh, tiesas lēmums. Vēlskungs, jūs teicāt, ka ja 2010. gadā mm, mums vēl ir nepieciešama maksājuma 8,2 miljoni un šī nauda ir arī pieejama, tā ir pieejama no ietaupījumiem. Un pēc tam jūs runājāt, ja es pareizi runāju par sekretariāta pielikumu, vai tā ir tā joma, kur jūs varējāt ietaupīt, jeb no citām jomām jūs varējāt ietaupīt, to neesmu sapratusi, varbūt jūs to varētu īsti paskaidrot. Paldies. Merci, madame le rapport. Paldies, referents konzei vicepriekšsēdētājs Kalfinkungs. Uh, like to... Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es vēlētos uzdot ģenerālsekretāram pāris jautājumus, kas ir saistīti ar bezvadu interneta aprīkojumu izveidi. Like es jums vēlos ko pajautāt, priekšsēdēt, ģenerālsekretāra kungs. Tātad, es vēlētos jums pajautāt par bezvadu interneta procedūru un par šiem priekšlikumiem, kurus jūs šeit izstrādējat izteicāt. Katrā ziņā es pilnībā atbalstu, ka mums ir jābūt modernajām tehnoloģijām, bezvada internetam un tomēr. Izskatot, izsvērtējot jūsu priekšlikumu, jūs teicāt, ka būs pieejami pēdējie modernākie tehnoloģijas sasniegumi. E, mums, protams, nav šī pieslēguma ātruma dati, un tomēr jaukot, raugoties uz atvēlēto finansējumu, pieprasīto finansējumu 4 miljoni lielos vilcienos Briselē un 4 miljonu Strasbūrai, man pārsteidz šis augstais skaitlis. Publiski pieejams bezvada internets ir veselā virknē publisku telpu, un ja jūs raugāties uz šajās vietās instalēto bezvada interneta tehnoloģiju, tad tās ir daudz lētākas. Vai jūs esat savietojuši kopā kvalitātes un cenas šajiem bezvada internetam? Paldies tagad Fernandeša kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī mēs vēlamies pateikties par ģenerāla direktora teiktu. Ir nozīmīgi zināt, kādu stratēģiju īsteno parlaments un ko vēlamies panākt, nopērkot ēkas. Tagad par interneta izmantošanas iespējām par bezvadu internetu ir ļoti labi to izmantot. Um, tāds iespējas jau ir gan Brislē, gan arī daļai Strasbūrā, un mēs piekrītam tam, lai bezvadu internets uh, visās vietās mūsu darba telpās tik būtu pieejams. Tas ir, tā ir iespēja uzlabot mūsu darba ražīgumu. Un arī šo mērķi likumdošanas ekscelencei sasniegt. Mēs ceram, ka šis darbs tiks paveikts efektīvi. Proti, viss būs veikts tā, ka mūsu rīcībā būs labākā iespējamā tehnoloģija. Protams, ka ir nepieciešama izmaksu un ieguvuma analīze. Protams, ka ģenerāla sekretāra kungs par to runās, bet mēs mm, neceram nekādas iebildumus ne šajā jautājumā, nekādos citos Uh, Homairs kundze arī gribēja uzstāties. Jūs uzstāsieties pēc ģenerālsekretāra kunga, jā. Tātad uh, ģenerālsekretāra kungs lūdz jums vārds. Paldies, paldies arī par uh, to, ka plaši atbalstat uh, remārdēkas uh, pirkšanu. Jautājumi, kas tika uzdot, ir būtībā par uh, bezvadu internetu un personāla izmaksām. Tātad pirmais par Strasbūru. Mums ir uh, nu, īs laiks, ko pavadam tur, bet no otras puses arī ir labs uh, pamatojums investēt tur. No vienas puses tādēļ, ka mēs vēlamies uh, vienlīdzīgi izturēties pret abām darbības vietām, uh, bet arī tādēļ, ka darba apstākļi Strasbūrā ir ļoti sarežģīti, ir mazi biroji un maz tāda cieša struktūra, un ja kaut kur mēs tiešām esam atkarīgi no tā elastīgi rīkoties ar informācijas tehnoloģijām, tad tas visdrīzāk ir pat Strasbūrā vēl vairāk izteikts nekā Briselē. Un tādēļ prezidijs arī teica, ka neievērojot īsāku izmantošanas laiku, darba apstākļus Strasbūrā, it īpaši deputātiem veidot tā, ka tie tiktu uzlaboti. Tās izmaksas, kādas ar to ir saistāmas, izriet no tāda plaša pētījuma, kas tika veikts pēdējo mēnešu laikā un tie ir atbilstoši iesniegti prestijam. Trupelkons uh, uzdeva specifiski jautājumu par 8,2 miljoniem, kur uh, ir ietaupījumi 8,2 uh, miljonu sasniegšanai un kur mēs esam uh, taupījuši personāla ziņā. Tātad uh, personāla jomā līdz gada beigām algās 5,4 miljonu ietaupījums ir. Tā ir 12.00 eh, budžeta līnija. 2 miljoni 12.04 eh, līnija, citi eh, nodarbinātie 14.00 1,4 miljoni un komandējumi 2,4 miljoni nav izmantoti. Un ja mēs visu saskaidam kopā 11 miljonu ietaupījums ir sasniegts. Un pat, ja šie papildus izdevumi mums būtu jāmaksā, tad eh, personālam mēs uh, eh, izdot vienalga mazāk nekā tas uh, budžeta projektā ir plānēts. Paldies, uh, ģenerālsekretāra kungs, tagad vārds referentei. Priekšstādātāja kungs, ģenerāldirektora kungs, par bezvadu internetu. Un Strasbūrā ir eh, īsti nesaprotam, kādēļ parlaments ir tik tukšs, bet nu ir ļoti grūti tur strādāt, ir nepatīkami. Pat ja mēs gribētu sekot diskusijai, ka tas nu, dažkārt nemaz nesam uh, eh, birojā, ne, nevaram strādāt, un arī tur ir ļoti maz vietas. Man jau nav nekādu refleksu pret uh, Strasbūru, bet, nu, uh, 300 kolēģi ir parakstījuši vēstuli, ka mēs labprāt gribētu izmantot bezvadu internetu tur, kur viņi strādā, un ja mums ir līdzekļi, tad mums varbūt nevajadzētu strīdēties par to. Ja mums patiesi, nu, bez kādām problēmām šie līdzekļi ir pieejami, mums vajadzētu tos izmantot un respektēt daudzu kolēģu vēlmi, jo šo vēstuli rakstījuši daudz kolēģi no dažādām politiskām grupām ar lūgumu bezvadu internetu ievilkt, lai mm, varētu klausīties, piemēram, budžeta diskusijas, arī neesot plenārsēžu zālē, un vajadzētu šo vēlmi izpildīt. Es atbalstu to attiecībā uz visām darba vietām, neatkarīgi no tā, kur mēs strādājam, jābūt spējīgiem strādāt un komunicēt. Tas piedara pie modernās darba kultūras. Un uh, priekšsēdētājiem jautājums par darba dokumentu, vai man tagad par to uzreiz jārunā, ja vēlāk? Tūlīt, tūlīt. Jā, labi, par darba dokumentu. Pavisam īsi. Es esmu iesniegusi darba dokumentu, ar kuru no vienas puses kolēģis informēju par vispārējiem pamatiem un arī par problēmām, par problēmām attiecībā uz budžetu. Līdz šim nav uh, vienots uh, es uh, nekas tikas, katra institūcija sakos saviem priekšstatiem, ir tikai dažas jums, kur intereses pārklājas, piemēram, informācijas biroja jautājumos. Daži progresa punkti ir sasniegti, bet, nu, ja cenšamies patiesi pār skatīt, kādas ēkas mums tiešām ir ar kādu vērtību, tad nu, tas nemaz nav tik vienkārši, jo skaitļu bāze ir ļoti, ļoti atšķirīga un kādēļ tas tā ir. Tādēļ, ka katrs nu, kaut ko vienu ieskaita un uh, citu nē. Uh, viena teorētisko īres maksu ieskaida, citi uh, uh, ēku uh, zemes gabalu un arī um, automašīnu novietošanas vietas ieskaida. Tāda ir lūgums. Nu, vajadzētu tādu skaidru un pārskatām skaitļu bāzi par kur varētu vienoties, jo kā deputāti, kas gribētu iepazīties ar to, vai arī publiski, kas gribētu ar to iepazīties, ir samērā sarežģīti. Uh, šo datu bāzi un skaitļu bāzi konsekventi atrast, un tas būtu, nu, tāds atvieglojums darbai, un es domāju, ka to es visi kolēģi vārdā var teikt. Mēs a, stiprinam pirkšanas a, stratēģiju, bet vienmēr ar nosacījumu, ka pirkums galu galā ir izdevīgāks nekā īra vai līzings. Jo nav jēgas kaut ko pirkt, ja īra vai līzings būtu lētāks. Stratēģija ir izmantot veiksmīgi līdz šim. Uh, parlamenta nostāja ir stiprināta salīdzinot ar komisiju, bet arī komisija pāriet pie eh, nopirkšanas, izņemot eh, situācijas, kad ir un uh, eh, līzings ir ēkāks un lētāks, un ja nezinu, vai aģentūra paliek kādā vietā, ja nē, tad um, notiek līzinga vai īres izmantošana problēmas ir. Pāris punkti. Atklātās un neskaidrās iepirkuma procedūras. Nu, tas bija drīzāk izņēmums. Piemēram, Žemār ēkas kontekstā nevaram nekādu iepirkumu īstenot, nu, mums jālēmj, vai gribam to vai nē. Nav. Bet uh, agrāko gadu laikā finansējuma ceļu dēļ no tā arī izriet šī problēma, jo nebija vidējā termiņā iespējama finansējuma ceļi un nevarēja tikt. Uh, kredīti izmantot, tādēļ agrāk iepirkuma procedūra sāstīja parlamentu un uh, komisiju. Abas institūcijas vēlas uzlabot situāciju, it īpaši viena problēma ir, ko uzsver. Tā tad uh, uzlabošanas darbos nav bijuši nekādi. Uh, konkursi, jo parasti ar to nodarbojas izīrētājs. Ja mēs pērkam, tad gan situācija ir savādāka. Tātad tā kā kredītus nevaram uzņemties, tad liela projekta kontekstā ir bijuši nu, tādi e, īpaši uh, finansējuma izdošanas veidi uh, izmantoti. Jo komisija un parlaments tiek. Uh, uh, burtiski piespiesti decembrī īpaši daudz tādu pārvedumu īstenot, uh, mēģinām finansēt iepriekš. Tas dažkārt ir saprātīgi, bet tāda vidustermiņa plānošana būtu labāka. Nu, uh, tēma par kat. Es negribu pieminēt, par šo ēku tika daudz uh, rakstīts. Uh, ka tā ir īpaši uh, skaista, bet nu, tā ir vienkārši ēka, kurā 3500 cilvēku kopā strādā, strādās nevis eh, pa septiņām dažādām vietām sadalīti un savienoti. Un šīs septiņas dažādās vietas ir bijušas daudz eh, dārgākas. Mēs runājam par 27 miljoniem, un uh, tas ir pat pamaz, uh, kā ietāpējums, un ja mēs efektīvi uh, gribam rīkoties, tad nevajadzētu ne tikai uh, īrēt un lai uh, ierēģi darbotos efektīvāk, nevajag uh, šos jautājumus saistīt. Nu, tiek diskutēts par Luksemburgu, par darba vietu, bet nu, viņa tiesības ir 3500 cilvēks nodarbināt, un mēs varam tikai pārdomāt, kur viņi var strādāt efektīvāk, um, izmaksas plānojot un tāda ir viena ēka vienā vietā. Un bez tam arī Luksemburga uh, mums piešķir uh, būvlākumu, un man, manu, manuprāt, liekas, ka tas ir ļoti nozīmīgi, un tādām ļoti nozīmīgām skaistām celtnēm mums tagad vienkārši nav naudas, un visdrīzāk arī nākotnē nebūs. Vagankungs uh, pamatot runāja par to, ka budžeta institūcija galu galā pēdējā brīdī tiek informēta, ka mums nav tādu ilgtermiņu. Uh, procedūru. Tādēļ es gribu piedāvāt no vienas puses astoņas nedēļas, kas tika pieminēts. Un gribētu piedāvāt, lai jau saulēcīgi mēs tiktu informēti tad, kad plānošanas darbi tiek sākti. Piemēram, komisija uzdev jautājumu, kas būtu noticis, ja lielu projektu, nu, piemēram, 800 miljonu apmērā, plānošanā, diskusijās, un tad mēs uh, astoņas nedēļas uh, pirms tam pateikt, nē, mums nepatīk, un ja viņi visi būtu plānojuši un ļoti daudz naudas izdevuši, lai šo projektu īstenotu. Nu, praktiski mēs gandrīz vienmēr kā budžeta institūcija esam tādā spiedīgā situācijā, un praktiski varam pat, uh, un, nu, ir tā, ka mēs pat uh, lēmumu tā korekti nevaram pieņemt. Līdz ar to ir nepieciešama tāda pakāpeniska uh, procedūra, lai saulaicīgi eh, šī procedūra dot mums iespēju uzlināt par projektiem un arī ietekmēt tos, kā arī sekot to attīstībai. Tas, eh, ko vēlos uzsvert, ir tirgus salīdzinošās cenas. Nedrīkst būs tā, ka Eiropas Savienībai ir nauda un ka tā, tie var atļauties un tādēļ mēs varētu mēģināt cenu celt, bet nē, mums ir jā. Uh, uh, mums ir nepieciešama tirgus salīdzinošie cenu piedāvājumi, un parlaments un citas institūcijas arī cenšas šādā izpratnē rīkoties. Ar to beigšu. Darba dokumentā ir daudz jautājumu komisijai, parlamentam, institūcijām. Un būšu pateicīgi, ja priekšsēdētāja kungs uh, pēc pāris mēnešiem atkal varētu to izskatīt. Uh, un varētu lūgt pāris atbildes no komisijas un arī no parlamenta, kā nākotnē plānojam attīstīt darbu, jo mm, tas ir nepieciešams un arī liederīgi. Paldies referents kundzei. Vēl divi runātāji, eh, bet atcerieties, ka mums vēl ir jābalso. Vogan kungs, lūdzu. To... Es eh, vēlreiz vēlētos atgriezties pie pārvedumiem kā jau es teicu, Mankas kungam patiktu, ja pārvietojumu priekš eh, pieprasījumu remāru ēkai, tātad, ja mēs būtu vienoti. Grūtākas bija diskusijas, kur mēs runājām par bezvadu internetu. Mankas kunga ierosinājums un ieteikums būtu tāds, lai mēs paplašinām bezvadu internetu pieejamību Briselē, bet ne Strasbūrā. Kā jau es teicu, šeit jau varbūt domas ir dažādas. Uh, Es varbūt vēlētos palūgt ģenerālsekretāram, kāpēc ir šādas izmaksas, jo, kā jau šeit izskanēja, 7,5 miljoni, kas tiek prasīts no mūsu budžeta, budžeta ir drusku pārspīlēts vismaz pēc mū, mūsu domām. Un Mankas kungs atbalstīja šo ideju, ka, ja mēs varētu atlikt balsojumu par bezvadu internetu, kamēr ģenerālsekretārs nav pateicis konkrēti, kāpēc izmaksas ir tādas un savādāk. Eh, Paldies, mēģināsim jums atbildēt, tad Greslas kundze. Gribēju pateikties uh, Monikai Holmairai. Interesants dokuments. Kopš budžeta komitejā esmu neesmu redzējis nevienu dokumentu, kas runā arī par delegāciju vēlmēm, un uh, šis ir ļoti labs dokuments. Tagad par Luksemburgu. Nu, nevienam nevaram uh, izskaidrot līgumu šurp vai turp. Uh, 560 miljoni, 586 miljoni vēl pirms pāris gados noteiktās cenās ir šīs izmaksas. Bet tā nav mana problēma. Mana problēma ir komisijas saraksts par tās ēkām un nevienlīdzīgo attieksmi. Es gribu norādīt uz to, ka abi lielie komisijas būvplāni ir tādi, ka Rudalaloa jau jūtas budžetā bija rezervas paredzētas tām. Un arī dienvidos šis lielais būvu projekts, kur 250 tūkstoši kvadrātmetri. Un tas vienmēr ir lētāk, ja visu to apvieno, jā, bet kopš esmu budžeta komitejā gaidu, kad man teiks, ka uh, kaut kas būs izdevīgāk, ja kaut kas jaunāks tiks eh, būvēts. Nu, es gribētu tā precīzāk paskatīties uz šiem aprēķiniem. Jautājums komisijai, kā mēs to iedomājamies, kā abas lielās celtnes Rudalalo un arī trīs stūrī turpināsies, un eh, nu, kad mūs iesaistīs, jeb mums atkal, eh, mūs nostādīs faktu priekšā un mums. Uh, dos rēķinu apmaksai un sakot, ka nākotnē viss būs lētāk. Paldies referentei, paldies ģenerālsekretāram, kas jau ir devies prom, un visiem kolēģiem, kas ir iesaistījušies šajās nozīmīgajās diskusijās. Par uh, dokumentu ir vairāk jautājumu. Uh, Greslas kundze un Holmajers kundze uzdeva Eiropas komisijai par diviem pārskaitījumiem kas ir mūsu priekšā. Atbildēšu tūlīt Vogan kungam, jā, juridiski mums nav saistību balsot šodien uh, eh, C11 pārnesumu par uh, internetu. To varam atlikt uz nākošo reizi. Un starp laikā varam prasīt no ģenerāla direktāra to precizējumu par darbu sadalījumu starp Briseli un Strasbūru. Tātad nebalsošam par to šodien C11 bet pretēji visam. Tas, kas skar ēkas, remāru ēku, remārtēku. 179. panta izmantošana par to, vai vēlamies dot atzinumu mūsu referentu nevēlas. To iemeslu dēļ, ko viņi skaidroja garu un plašu, un tādēļ es domāju, ka budžeta komiteja tam piekrīt un nedosim mūsu atzinumu. Visi piekrīt? Nedodam atzinumu, jā. Vienbalsīgi. Tātad nedodam atzinumu. Un tas dod zaļo gaismu ģenerāla sekretāra kungam, kas, kuram pateicamies arī ļoti sirsnīgi. Un tad no šī brīža varam pievērsties desmitajam pārnesumam, desmitajam, nevis vienpadsmitajam. Un tas at, atbilst remāra ēkas iegādai. Kas ir par desmitā pārnesumu? Paldies. Kas pret? Paldies. Atturas. Vienbalsīgi pieņemts. Tas ir loģiski. Tagad 11. ir atlikts. Nākošajā sēdē tā būs 18. un pievērsīsimies pēdējiem darba kārtības punktam. Slavenais 53. pārnesums, ko prasa komisija. Mums ir Pieticīgi skaiti miljārds 750 miljoni un Laslo Šurjans iepazīstinās mūs ar šo pārnesumu un tā problēmām. Uh, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es nedomāju, ka šeit ir kaut kādas problēmas. Es domāju, ka mēs varam atbalstīt Un es ar prieku atkārtoju vēlreiz, ka komisijai bija jāpalielina 1B izdevuma kategorija ļoti būtiski par vairāk nekā 1 miljārdu. Un vairāk kā 1 miljārds tiek pārvietots. Kāpēc mēs šorīt eh, nebalsojām par šo pārvietojumu kopā ar citiem pārvietojumiem? Uh, budžeta grozījums numur desmit uh, it kā ir saistīts ar šo pārvietojumu, bet kā jūs minējāt, mēs balsosim tikai decembrī par desmito budžeta grozījumu, bet šis pārvietojums ir nepieciešams, lai varētu turpināt uh, darbu komisijā un neredz nekādu iemeslu, kāpēc neatbalstīt to tagad. Tas arī viss. Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Nē, nu vienkārši visi īkšķi tiek celt uz augšu. Tātad kas par šo pārnesumu, ko piedāvā mums referents? Paldies, kas pret? Kas atturas? Pārnesums pieņemts. Ļoti labi, paldies, dārgie kolēģi. Mēs esam izskatījuši mūsu darba kārtību. Ir bijis nu, tāds uh, piesātnāts darba laiks. Nākošā sēde 18. novembrī. Pulksnes 15. 18.15. un starplaikā daudzi no mūs būs ļoti, ļoti aktīvi. Arī Durankundze Un tie, kas ir samierināšanās komitejā, tiem jābūt pieejamiem rīt. Mēs rīt visi esam mini plenārseccijā, bet no pulkstens 17. mēs to zināsim, ja būs izmaiņas, bet no, nu, praktiski no pulkstens 17. visa delegācija tiekas, lai izstrādātu mūsu stratēģiju samierināšanās sarunām, kas būs ceturtdien. Uh, Ceturtdien es esmu prasījis, lai tā notiktu pēc plenārsēdes balsojuma, pretēji tam, kas bija plānots sākumā, kas nozīmē, ka plenārsēdes balsojums uh, sāksies no pulksnes desmitiem, un ja nē, tad uh, no vienpadsmitiem. Bet tad mēs atliksim samierināšanās komitejas sēdes sagatavošanas daļu. Paldies, ar šo pārtraucu sēdi. Jā,